jumi, un tie rakstīja čehu valodā, tā es tos arī nolasīšu. Viss uh, eh, Viktors Uspaskungs mani informēja par jaunu notikumu attīstību un iesniedza lūgumu pārskatīt Eiropas parlamenta lēmumu no pagājušā gada 2. septembra pār viņa imunitāti deputāta imunitātes atcelšanu. Mēs šo lūgumu uh, tālāk nodosim juridiskajai komitejai, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Un otra lieta, 20. jūnijā Eh, Naidžēla Farāža ziņojumu izskatīja juridiskā komisija. Farāžkungs sūdi, sūdzējās par viņa imunitātes neievērošanu un vien Farāža kunga pieteikums bija tika noraidīts, jo viņa imunitāte nav tikusi apšaubīta. Tātad rīt turpināsim plenārsēdi. sēdi pulkstens deviņos. Un beigsim darbu 12. naktī. Un, protams, tīmekļa vietnē varat sekot mūsu plenārsēdēm. Vēl jums labu nakti un paldies par lielisko sadarbību.